Pan Przewodniczący! Please take your seats. Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi. Atsāksim mūsu plenārsēdi. Ir tikai trīs minūtes pāri trījiem. Šis pulkstenis, ko es redzu pie sienas, nav pareizs. Tāpēc mums ir jāsāk darbs, un jāsāk darbs nekavējoties.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 un 21. oktobrī pieņemto dokumentu teksti ir izdalīti, vai ir kādas piezīmes par šiem dokumentiem? Nē, līdz ar to protokols pieņemts. Cienītās dāmas, godātie kungi, es vēlos sniegt jums sekojošu informāciju. Nav tulkojuma. No. Now it's okay. I was asking. Nē, liekas, ka viss ir kārtībā. Es uh, jautāju, es jautāju par protokolu, par 21. oktobra, oktobra protokolu, vai ir kādas piezīmes par protokolu? Nē, līdz ar to protokols ir pieņemts. Not. Sekojoša informācija sēdes sākumā. 6. novembrī Maskavā tika smagi piekauts žurnālists. Šis notikums ir uh, jānosoda. Mēs atzinīgi vērtējam ātro reakciju un uh, prezidenta Medvedeva iesaistīšanos uh, un uh, aicinājumu pēc iespējams ātri uh, atrast vainīgos par šo nodarījumu. 31. oktobrī pirmo reizi bez policijas ies, iejaukšanās notika demonstrācija Maskavā, un mēs to vērtējam kā daudz sološu signālu no Krievijas uh, varas iestāžu puses šo redzam kā signālu, kas atbilst mūsu prasībai prasībām un redzam, ka šīs prasības uh, tiek ievērotas. Nākošais pirms desmit, gada, desmit dienām Bagdātē notika uzbrukums uh, kristiešiem, kas bija baznīcā, bija uh, mirušie un arī ievainotie. Eiropas parlamentu vārdā aicina dažādas, dažādu reliģiju pārstāvjus nepielietot vardarbību pret citu reliģiju pārstāvjiem. Nākošā informācija. 10. decembrī Stokholmā tiks uh, piešķirtas Nobela prēmijas. Ķīnas iestādes ir iznojušas spiedienu uz Eiropas Savienības um, dalību valstīm, lai tās nepiedalītos ceremonijām. Eiropas parlaments ir par to, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas bez jebkādiem ierobežojumiem visur pasaulē, tostarp arī Ķīnā. Ceremonijā, kas notiks decembrī, Eiropas delegācijas vadītājs būs klāt svinīgajā pasākumā. Tagad par darba kārtību. Berlinger kungs vēlas izteikt. Nei giorni scorsi calamità naturali di grave entità hanno colpito la regione italiana del Veneto. Lielas un plašas dabas katastrofas ir skārušas Veronu, Padovu un Venēciju. Tie ir plūdi, kas ir uh, kas skar aptuveni 500 tūkstošus cilvēkus un simtiem tūkstošu eiro zaudē.